ieviešanu. Jāvara kungs, jums vārds. Thank you, Madam Chair, dear colleague. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Ziņojums um, par es finansiālu interešu aizsardzību ir viens no svarīgākajiem, par ko ikgadēji runājam šeit Eiropas parlamentā. Ne tikai tāpēc, ka runa ir par naudu, uh, sabiedrisko naudu, bet arī tādēļ, ka krīzes apstākļos svarīgi ir atkal sākt uzticēties institūcijām. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības politiķiem, kas ir atbildīgi. Mums jāpārliecina ES pilsoņi, ka viņu nauda tiek izmantota ade adekvāti caurskatāmā veidā un saskaņā ar visām ES regulām. Šis uh, ikgadēji skatāms ziņojums atspoguļo komisijas viedokli parasti. Un šogad mums bija ļoti labs un detalizēts parlamenta ziņojums, kā parasti. Parlamentam ir eh, savas prioritātes šajā diskusijā. Par ziņojumu nobalsojam komitejā. Uh, budžeta kontrolas komitejām, un to plaši atbalstīja dažādas grupas, arī konta komitejām. Par to tika balsots. Mēs koncentrējāmies uz finansiālo interesu aizsardzības diviem līmeņiem. Pirmais līmenis ir um, Eiropas Savienības uh, pašu resursu ieņēmumu aizsardzībam šeitam. Um, Svarīgi ir um, uzsvert, ka PVN krāpšana ir ES kompetence, jo tā ir pašu resursu sastāvdaļa. Pagaidām PVN plaisa ļoti atšķirīga, skatot gan ES līmeni, gan valstu līmeņus. Mēs te runājam līdz pat 168 miljārdiem eiro eiro 2013. Eh, gadā kopumā. Tā kā eh, ļoti ceram, ka tiks plaši atbalstīta eh, PVN direktīva un direktīvas aptvērums. Mēs vēlamies arī, lai stātos spēkā prokuratūru direktīva. Uh, Nesen revīzijas palāta publiskoja ziņojumu par PVN lietām, un tā atbalsta uzskatu, ka es, ESPVN sistēma nav uzticama. Dati, kas ienāk no dalībvalstīm, nav bieži mm, adekvāti, pietiekami detalizēti, pietrūkst informācijas apmaiņas, kompetento iestāžu sadarbība nav pietiekama, un OLAF nav pietiekami labas kompetences, lai izmeklētu pārrobežu krāpšanas gadījumus, bet man jānorāda uz gadījumiem ar atgūšanas līmeņiem, jo 2014. gadā mēs runājam par 24%, kas vēsturiski ir viszemākais atgūšanas līmenis, un uh, tas būtu jāmaina. Finansiālo interešu aizsardzības otrais līmenis ir um, adekvāta uh, ieņēmumu tērēšana. Um, mums ir uh, ap 8, mūsu kontrolēja ap 80% no budžeta līdzekļiem, ka komisija te daudz ko darīt attiecībā uz finanšu pārvaldību. ES ietvaros tēriņiem jābūt saskaņā ar mūsu izstrādāto pieju. Mēs uh, piekrītam publisko iepirkumu direktīvai, Svarīgi paskatīties, kā tā tiks īstenota praksēs. Arī pieminēju korupcijas indeksu šajā ziņojumā. Un man jāpiemin uh, pret korupcijas ziņojumu, ko komisija publisko ik pēc diviem gadiem. Mēs to ļoti respektējam šeit parlamentā. Tad tiks uh, iekļaut arī 29. nodaļa par ES iestādēm. Un arī mm, tā saukto informētāju whistleblowers uh, labākā aizsardzība jānodrošina, jo uh, šis elements ir ļoti svarīgs uh, cīņā pret korupciju. Sadarbībā ar ANU referentiem uzskatu, ka mums uh, bija ļoti laba sadarbība un mēs sagatavojam ziņojumu, kas ir labi pamatots un uh, cerams uh, gūs jūsu atbalstu balsojumā. Paldies, un tagad uh, Georgievā Uh, kundze turpinās. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Komisijas vārdā es gribēju pateikties budžeta kontrolas komitejai un it īpaši referentam Benedekam Javoram par 2014. gada ziņojumu par es finansiālo interešu aizsardzību un gribēju paust arī mūsu pateicību par parlamenta apņēmību cīnīties pret krāpšanu. Mēs pilnībā piekrītam šim uzstādījumam un ļoti augstu novērtējam ziņojumā ietvērto analīzi, kā arī ļoti vērtīgās rekomendācijas, kuras mēs ļoti rūpīgi ievērosim. Gribēju ieskicēt dažas rekomendācijas un ko mēs gatavojamies ar tām darīt. Pirmkārt, ziņošana par nelikumībām. Parlaments ir pieprasījis un pilnīgi pamatoti uzlabot uh, datu salīdzināmību, ko sniedz dalību valstis, lai mums būtu labs pārskats, kas būtu saprotams un ļautu izdarīt uh, secinājumus. Mēs 2015. gadā apstiprinājām jaunu regulu par ziņošanu par nelikumībām, uh, Un balstoties uz to, iesaistoties nacionālajiem ekspertiem, mēs esam uzsākuši jaunu vadlīniju sagatavošanas ziņošanas jomā. Šie dati tagad tiks sniegti jaunā versijā, uzlabojot uh, ziņošanas sistēmu par nelikumībām, un es esmu priecīgi jūs informēt, ka mēs uh, sagaidām, ka jaunā sistēma sāks darboties 2016. gada otrajā pusē. Otrakārt, eh, nacionālās pretkrāpšanas stratēģijas, kā pareizi norādīja referents, mums kopā ar dalību valstīm ir pienākums. Un dalību valstis eh, aizvien efektīvāk apkaro krāpšanu, ko ilustrē arī atklāto un eh, kriminālu vajāšanai nosūtīto gadījumu skaits 2000 tūkstoš, vairāk nekā tūkstoš gadījumu 2013. gadā bet eh, atgūšanas eh, likme ir jāuzlabo. Un mēs eh, uzskatām, ka ir iespējams daudz darīt prevencijas jomā, ziņošanas jomā, izmeklēšanas un krimināla vajāšanas jomā. Ja mēs vēlamies, lai dalība valstis uh, darītu to, ko vēlas eh, parlaments, proti izstrādātu nacionālās pretkrāpšanas uh, stratēģijas. Šīs stratēģijas nav obligātas, tās ir brīvprātīgas. Piecas dalībvalstis tādas ir izveidojušas, mēs aicinām to darīt arī citus. Uh, un mēs sadarbojamies ar tiem, kas šīs stratēģijas ir izstrādājuši, lai uzlabotu rīcību balstoties uz labāko praksi. Treškārt, referents pieminēja publiskos iepirkumus. Pēc uh, revīzijas palātas īpašā ziņojuma par šo jautājumu publisko iepirkumu komisija domā, kā uzlabot uh, nelikumību uh, kontrolas sistēmas efektivitāti un nodrošināt uh, sadarbspēju starp dažādām datu bāzēm, lai mēs pēc iespējas labāk varētu izmantot informāciju un uzlabota caurskatāmība. Mēs zinām, ka caurskatāmība ir nodokļu maksātāja labākais draugs, un jo ja vairāk mēs varam izdarīt kaut ko šajā jomā, jo labāk uh, Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzībai. Es gribēju paskaidrot, ka šī šobrīd tiesību, spēkā esošie tiesību akti jau paredz to un uzskaita informāciju, kas ir jāpublicē. Nu, ceturtkārt, korupcijas indikātori. Runājot par statistiku un korupcijas indikātoriem dalībvalstīs, jāatzīst, ka pastāv atšķirības definīcijās un uh, statistikas apkopošanas praksē. Un mums uh, vidējā termiņā pie tā ir jāstrādā, lai nodrošinātu uh, labāku informācijas pieejamību par korupciju. Un te es gribēju izmantot šo iespēju, lai atbildētu, jā, mēs strādājam pie divgadīgā pretkorupcijas ziņojuma, un tas tiks publicēts 2016. gadā pieckārt. Pie Um, rekomendāciju izpildīšana un uh, Eiropas prokurora biroja izveida. Mēs piekrītam, ka visaptveroša noziegumu krimināla vajāšana, aizsargājot finans, es finansiālās intereses, ir ļoti būtiska, un dalībvalstīm ir vairāk, kas jādara, lai īstenotu Olaf um, rekomendācijas un uzlabotu veiktos pasākumus. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas prokuratūras izveide mums šajā ziņā palīdzēs, un mēs arī uzskatām, ka 2013. gada 883. regulas uh, īstenošana par OLAF pasākumiem uh, arī sniegs labas izdevības šajā jomā. Tāpat kā referents mēs uzskatām, ka PVN krāpšanai būtu jābūt daļai no Eiropas prokuratūras darba Tas ir jāiekļauj PIF regulas aptvērumā, un mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai EPO mandāts būtu skaidrs šajā ziņā un lai diskusijas starp likumdevējiem vainagotos ar veiksmīgu rezultātu pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu saņemt vislabāko iespējamo Eiropas prokuratūru. Un visbeidzot tika komitejā tika uzdots jautājums par to, ko mēs konkrēti varam darīt, lai nodrošinātu OLAF uzraudzības komitejas eh, neatkarību. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai atbildētu, ka 4. martā mēs pieņēmām lēmumu un komisija apstiprināja priekšlikumu Olaf regulas grozīšanai, lai nodotu uzraudzības komitejas sekretariāta vadību komisijai, un mēs ceram, ka likumdevēji ātri rīkosies, lai apstiprinātu šo priekšlikumu. Tādējādi šķietamu vai reālu interešu konflikta iespējamība tiktu likvidēta. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Es gaidu šī vakar diskusijas. Paldies, kundze. Tagad došim vārdu Lunesa kungam uz vienai minūtei. Startautiskās tirzniecības komitē. Paldies, priekšsādātāji. Jā, protams, ir briesmīgi, ja tiek uh, neliederīgi tērēta nodokļa nauda, bet uh, kauna traips, ja tiek, uh, ja notiek krāpšana, un par to mēs šodien runājam. Es gribēju aicināt komisiju un Olaf strādāt vēl intensīvāk. Par summām, kas minētas ziņojumā, es tiešām biju pārsteigts. Mēs zinām visus uh, šos stāstus par krāpšanu, piemēram, kohēzijas politikas jomā un lauksaimniecības subsīdiju jomā. Uh, Un šajā ziņojumā būtu jāiekļauj spēcīgākas atsauces uz prevenciju, jo no krāpšanas vienmēr ir labāk izvairīties nekā to apkarot. Un treškārt, šis ziņojums uh, prasa izveidot vēl vienu jaunu trešo Eiropas aģentūru pēc uh, Olaf un Eurojust, un man rodas jautājums, vai tiešām tas ir nepieciešams, vai nebūtu iespējams strādāt efektīvāk. Paldies, eh, tālāk eh, Vona kungs, bet es viņu neredzu. Eh, tāpēc došu vārdu Ježeka kungam. Tā, Ježeka kunga arī nav, tāpēc dosim vārdu Breso kungam, konstitucionālo komiteju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Redzi, kā ātri mēs tiekam uz priekšu. Vispirms es gribētu atgādināt to, Eh, ka ir ļoti svarīgi saglabāt iedzīvotāju uzticību Eiropas institūcijām un atbalstu Eiropas integrācijas projektam. Tam ir jābūt vienam no galvenajiem mērķiem eh, saistībā arī ar eh, finansiālo interešu aizsardzību. Korupcija un krāpšana nāk par ļaunu budžetam un tā ir saistīta ar caurspīdīguma trūkumu sadalot Eiropas līdzekļus. Šajā kontekstā ir jāizšķir starp krāpšanu un kļūdām un ir jābūt, jānodrošina eh, pietiekami daudz informācijas, eh, kad tiek izdarītas kļūdas. Ir jādod cilvēkiem konkrēti piemēri un iestādēm. Viņām ir jāsaņem labāka informācija, lai citās reizēs nekļūdītos. Eh, tad arī varēs labāk labāk izšķirt starp kļūdām un starp eh, krāpnieciskiem pārkāpumiem, jo eh, kļūdas ir saistītas arī vienkārši ar to, ka ir grūti izprast to, ehm, kas ir eh, darāms. Sal, ehm, uzlabojot likumdošanu, es domāju, ka varētu uzlabot kopējo situāciju. Tas nāktu par labu ne tikai izmantotājiem, bet arī tiem kurus atrastu pārkāpējus. Un tagad nā, nākamais. Runājot par eh, institūcijām saistībā ar eh, Eiropas Savienības un dalību valstu institūcijām, tām ir jāpievērš vērtība nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc ir jācīnās par to, lai šajā jomā viss notiktu pareizi un kārtīgi. Tā ir jābūt mūsu priori prioritātei, jo eh, ir tikai solis līdz organizētai noziedzībai vai terorismam teroristu organizācijām, ja mēs neveicam kontroli, kas savukārt ietekmē Eiropas Savienības konkurētspēju globālajā ekonomikā. Protams, šī cīņa nav vienkārša, jo administratīvās sistēmas ir dažādas, tāpēc komisijai ir jāstrādā ļoti daudz un sistemātiski, eh, lai izveidotu veiksmīgu eh, regulējumu, kā ar to cīnīties visiem elementiem ir jābūt savietotiem vienā virknē. Ja jūs gribat cīnīties pret korupciju, eh, tad tas ir jādara. Komisijai ir jāpalīdz radīt jaunas darba vietas, jāpalīdz aizstāvēt trauksmes cēlājus jāpalīdz nodrošināt pieeju datu bankām ja un pieeju informācijai. Tāpat ir nepieciešams atbalstīt pārobežu investigatīvo žurnālistiku. Šajā gadījumā žurnālisti var arī palīdzēt ietaupīt mūsu naudu. Paldies par sadarbību! Pirinska kungs.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 Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī e, esmu vienisprātis ar referentu par to, ka bija ļoti vērtīgi sagatavot šādu ziņojumu. Un es domāju, ka rezultāts arī ir ļoti labs un tas palīdzēs e, e, vairot iedzīvotāju uzticību centieniem uz aizstāvēt viņu intereses. Es gribētu šajā ziņojumā uzsvērt trīs prioritātes un lūk komisāra komentāru ciparus. Vispirms jau par šo tiem pārtraukumiem un uh, atlikšanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi akcentēt tās vietas uh, uh ziņojumā, ka uh, ir jāiz, jārīkojas tā, ka mēs izmantojam pašreizējo likumdošanas bāzi. Mm, it īpaši tagad, kad ir pieņemts jaunais agrīnās brīdināšanas mehānisms, un es gribētu dzirdēt jūsu komentāru eh, šai te eh, komprehensīvai sistēmai eh, agrīnai pārtraukumu konstatēšanai. Un es gribētu atbalstīt visus, kuri teica, ka profilaksa prevencija ir ļoti svarīgs elements šajā te kontekstā. Un tad vēl komisāres kundze, kad ir tieši pārvaldītie fondi eh, tad tas arī ir īpaši eh, aspekts, kur mēs redzam krāpšanas eh, gadījumu pieaugumu 2014. gadā, piemēram. Un šeit komisijai vajadzētu iedziļināties detaļās un detalizētāk varētu mums izstāstīt, at, atspoguļot šo situāciju. Un trešokārt es eh, arī gribu pievienoties tiem kolēģiem, kuri eh, analizē situāciju un eh, redz, ka situācijas pārskats ir absolūti ne, neapmierinošs pašreiz. Mums ir jāstrādā tā, lai nākamajos gados izmainotos situāciju. Paldies, Malkovies kundze, divas minūtes. Nepārstāvīgi kā ir. Mulțumesc! în două mii paisprezece statele membre au raportat o mie. Paldies! 2014. <laughs> gadā es biju vairāk par 160 tūkstošiem krāpšanas gadījumu. Un par kopējo summu vairāk par 5 um, mil, mil, miljoniem eiro. Mēs runājam šeit par konkrētu nodokļu maksātāju naudu. Šī ir viņu nauda. Uh, Komisijai vajadzētu darīt visu, lai atgūtu šos līdzekļus un piemērot striktus noteikumus atlikšanai un um, maksājumu kavēšanai. Indikatori korupcijas mērīšanai jāpiemēro dalībvalstīs. Šis ir viens no minimāliem steidzamiem pasākumiem, kas jāpiemēro. Tad arī šo informētāju aizsardzību whistleblowers Eiropas iestāžu darbinieku pieredze ļauj eh, dažreiz norādīt uz eh, neatbilstībām, bet eh, šis, šis šī nav viegla, viegla lieta, tie jāuzdrīkstās arī to darīt. Un, uh, tas jāpadara par iespējamu. Šie cilvēki jāaizsargā, jo tas palīdz uzlabot kopējo situāciju. Turklāt eh, pret tabakas kontrabandu aktīvāk jāvēršas. Mums ir PIF direktīva. Un te ir uzskaitīti visi attiecīgi pārkāpumi, un eh, svarīgi ir nepieļaut mm, to, ka PVN karuseli uzskata par uh, pārkāpumu. Cits svarīgs pasākums ir pieņemt um, prokuratūras direktīvu. Jo, ja naudu zog vienā dalība valstī, tā tiek zakta mums visiem. Paldies! Uh, um, tagad uh, Alī uh, kungs no Alde, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! vicepriekšsēdētāja Georgieva, kolēģi. Paldies uh, visupirms uh, kolēģim Jāvaram par lieliski izstrādāto ziņojumu un komisāras kundzei par detalizēto komentāru. Korupcija uh, kaitē Eiropas Savienības tēlam un liek balsotājiem sarūktināties iestādēs. Līdz ar to Mums jādara viss, lai uzlabotu situāciju, nepieciešami preventīvi un koriģējoši mehānismi. Komisija aktīvi jāiejaucas, lai pasargātu budžetu no nelegāliem tēriņiem un neatbilstībām attiecībā uz ieņēmumiem. Dalībvalstīm eh, ir dalīta atbildība, eh, lai eh, apkarotu šo korupciju un pasargātu finansiālas intereses komisijai. Noteikti jāsadarbojas ar dalībvalstīm un arī parlamentam jāpiedalās šajā darba ļoti labi, ka komisija strādā, kā to aprakstīja Georgievas kundze. Interesanti, protams, ir noteikumi par um, neatbilstību atklāšanu un kritērijiem attiecībā uz uh, līdzekļu tēriņiem. Runājot par korupcijas līmeņa mērīšanas indikatoriem, mums ir arī noteikumi par informētā aizsardzību un lobēšanas interešu caurskatāmība. Tie būtu tādi kritēriji, kas jāpaturprātā. Tad arī publiskas iepirkums, tabakas kontrabanda. Pret to visu jāvēršas tuvākā laikā. Eiropas Savienības fondu izmantošana jābūt caurskatām un balstītai uz skaidri definētiem kritērijiem. Pret krāpšanas pasākumiem jābūt sabalansētiem, jāīsteno adekvāta kontrola runātāju pārtrauc, jo viņa laiks ir beidzies. Runātājs tomēr turpina lasīt. Un tagad Valī kungs, FDD. Viena minūte. Paldies. Pro-Eiropas valdības dalībvalstīs cenšas pasarg cenšoties pasargāt finansiālas intereses, dažreiz kļūst par eiroskeptiķiem. Un tiešām jāizmanto TIF direktīva lai uzlabotu situāciju attiecībā uz fondu līdzekļiem un to tērēšanu. Nacionālas pretkrāpšanas stratēģijas un um, iestādes, kas īsteno šīs stratēģijas, um, jāpiesaista šim darbam. Jāapmainās uh, banku informāciju. Šādi mēs varēsim labāk apkarot nodokļu nemaksāšanu. Šai jomā ir bijuši vairāki skandāli, kas uh, uh, pagaidām situāciju ir pasliktinājuši. Paldies, Stiljanidos kungs, viena minūte. Paldies. Um, jā, mums te ir uh, izstrādāti pakalpojumi un um, mehānismi, lai uzlabotu situāciju, bet tagad mums ir šis ziņojums un jāizmanto tā rezultāti, lai uh, labotu kļūdas. Mums jāvienkāršo noteikumi un procedūras par publiskiem tēriņiem un uh, pašu resursu ieņēmumiem. Jāapkar neatbilstības 2014. gada mums uh, uh, bija vairāk par 300 miljoniem uh, šādu neatbilstību, un tas nav pieņemams. Tagad mums 3 miljardi jāizmaksā Turcijai. Vajadzētu atzīmēt jūsu ziņojumā ka Turcija ļoti daudz šādu neatbilstību attiecībā uz fondu izmantošanu. Un šie fondi ir uh, mērķlietojumā uh, pārobežu sadarbībai. Tā tā dzīmē iet, ka Turcija nav uzticams partneris. Un tagad, uh, ja Eiropas Savienība uh, samaksās Turcijai, tad uh, Viņi uzskata, ka Turcija samazinās migrantu skaitu, kas cenšas nonākt Eiropā. Vai tiešām jūs ticat, ka Turcija to darīs un uh, šie pasākumi palīdzēs uh, aizstāvēt mūsu finanšu intereses? Paldies un savrāma kungs EPP. Madam Vice President. Priekšstādātāji, viceprezidentes kundze, vispirms vēlējos uh, sveikt referentu Jāvara kungu par viņa rūpīgo darbu. Un runājot par es um, budžetu, mēs uh, runājam par aptuveni 120 miljardiem eiro uh, nodokļu maksātājas naudu. Un sliktās ziņas ir tādas, ka 2014. gadā 538 miljoni no ES budžeta uh, skāra krāpšana. Tas ir nepieņemami un šī situācija ir jālabo. Ir jākontrolē naudas izmantošana un jāsoda krāpšana, kas ir ārkārtīgi mm, svarīgi. Ir um, trīs lietas, kas ir jāizdara. Pirmkārt, komisija ir jābūt pēc iespējas proaktīvākai, sakojot uh, mūsu naudas izlietojumam, un otrkārt kas no tā izriet. Dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība par sekošanu līdz projektiem un to, ka komisijai tiek sniegti korekti dāti. Un treškārt, dalību valstīm ir jābūt kopējiem mērķim krāpšanas apkarošanai, kas eh, galu galā mūsu un jāizteno arī mūsu mērķis par Eiropas prokuratūras izveidi. Es ceru, ka dalība valstis klausās, es zinu, ka komisija to dara. Paldies, Sarvamā kungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai piekrītat? Sarvamā kungs, vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Jā, Rubiga kungs, es vēlējos uzdot kolēģim jautājumu. Šobrīd uh, ir Olaf uh, birojs, bet uh, nepareizi ir tas, ka Olafa. Uh, Nepareizi ir uzskatīt, ka Olaf nevar paveikt šos uzdevumus, kāpēc ir nepieciešama jauna aģentūra. Diemžēl nebija tulkojuma, bet uh, laikam mana vācu valoda ir pietiekami laba, lai saprastu jautājumu, kāpēc uh, ir nepieciešama jauna aģentūra vai ne, ja ir Olaf. Kāpēc ir nepieciešama Eiropas prokuratūra? Paldies uh, vācu valodas skolotājai kas man to mācīja pirms daudziem gadiem. Jā, Olaf patiesībā nav jurisdikcijas, lai risinātu krāpšanas gadījumus dalībvalstīs. Šādas pilnvaras ir nacionālajām iestādēm, bet tās atkal nevar darboties pārrobežu kontekstā. Un tieši tāpēc šis rops ir jāaizpilda. Mēs uh, esam 15 gadus to gaidījuši, un manuprāt, uh, Laiks ir nobriedis. Tālāk došu vārdu Ailes Sanders kundzei vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Vēl vienu reizi gribēju teikt, ka šobrīd mēs uh, risinām diskusiju par uh, budžetu, budžetu, kurš uh, saskaras ar ievērojumu spiedienu, nestabilu situāciju un daudzām steidzamām lietām. Uh, Referents uh, uzsvēra, kāpēc mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības budžeta ieņēmumi. Un viņš arī sacīja, ka krāpšanas un PVN krāpšanas mums uh, nodrošina vairāk nekā pusi no 2016. gada budžeta, un tā tas nevar turpināties. Tieši tāpēc ir nepieciešama direktīva, kas ietvērtu pasākumas uh, PVN krāpšanas apkarošanai, lai mēs varētu efektīvi pret šāda veida krāpšanu cīnīties, un gal galā mēs uh, nonāktu pie tāda budžeta, kāds mums ir nepieciešams. Vai man bija divas minūtes? Nē. Ne. Labi, viena minūte tikai, es atvainojos. Nu, žēl. Arnota kungs, viena minūte. In... Ja šis uh, ziņojums par, uh, ir par krāpšanu ES, tad jāteic, ka mēs uh, saskaramies ar uh, nelikumībām miljonu apjomā un šobrīd uh, laika starpība starp ziņošanu un ziņošanas sastādiem ir eh, trīs eh, gadi. Mums eh, ir um, viena gada laikā 191 miljonus eiro mm, pašu resursu jomā. Uh, bet ES ir ārkārtīgi birokrātiskā nodokļu ievākšanas sistēma, tāpēc mums ir jādomā par problēmas sakni, nevis eh, par to, kas eh, šeit eh, parasti notiek. Aicinam, ka mēs aicinam ES e lielākā mērā iesaistīt tieslietu jomā un mm, risinājums, kas tiek piedāvāts, ir vairāk, vairāk un vairāk ES. Bet, ja, piemēram, vēlētāji apvienotajā karalistē zinātu, kas tiešām šeit notiek, tad es domāju, ka 23. jūnijā viņi noteikti balsot par to, lai mēs eh, atvadītos no šīs um, eh, vietas. Gresles, uh, eh, Zdekovski kungs, uh, viena pusotra minūte. Paldies, paldies par to, Eh, ka jūs aktīvi uzklausāt mūsu teikto. Eh, Mm, gribētu teikt, ka no ETP viedokļa mēs vērtējam, ka tas ir lielisks e, ziņojums un korupcija ļoti smagi ietekmē Eiropas finansiālās intereses, tāpat kā mūsu visas intereses. Mēs 120 e, miljārdus eiro zaudējam gadā pateicoties korupcijai, bet e, mums ir, protams, ka jānesa atbildībai, katra, par to katrai dalību valstī, ne tikai komisijai vien, jo korupcija ir ienaidnieks numur viens, un mums ir jādara viss, lai to cīnītos pret to vai ar sankcijām vai citām uh, metodēm. Arī dalību valstīm ir ārkārtīgi efektīvi e, jāvēršas pret korupciju un efektīvi jāizmanto Eiropas līdzekļi, lai sasniegtu maksimālo pievienoto vērtību. Un ja mūsu resursi nav efektīvi izmantoti, tad mums ir jāķeras pie sankcijām. Šis ziņojums ir ļoti labi sabalansēts, uh, piedāvā kvalitatīvus risinājumus, un es būtu gandarīts, ja visi uh, iesaistītās puses aktīvi piedalītos. Paldies! <clears throat> Paldies, saka Liberska kungs, e, priekšādājas konce komisāra kungs, ziņotāja kungs. Es domāju, ka viena ļoti svarīga lieta bija tā, ka mēs redzam, mm, kāda ir nepieciešamība aizstāvēt e, finansiālās intereses. E, tas ir svarīgi parādīt ka Eiropas fondi un citi fondi, e, ka tiem ir nepieciešama aizsardzība un ka tas ir mūsu kopīgais mērķis un uzdevums e, lai tādā veidā aizstāvētu Savienības e, finansiālās intereses. Šī darba kontekstā mums ir nepieciešams katram uzņemties savu atbildības daļu. Mm, kaut vai sākot ar eh, resursu saprātīgu un atbilstīgu izmantošanu un tā tālāk. Ja mēs turpināsim izdot naudu eh, tikai tāpēc, lai izdotu, bet nevis lai investētu, tad eh, netiks sac, sac, sasniegti veselie mērķi, piemēram, tagad pusotra minūte Balčiska kungam. Трябва да вземат превес Uh, paldies, priekšsādātāji. Mums uh, ir nepieciešams uh, par prioritāti noteikti objektivitāti un mūsu pilsoņu intereses. Šajā ziņojumā mēs redzam dažādas interesantas lietas par un pret bet uh, ir nepieciešama vienota pieeja, ko var iztenot Eiropas Savienības līmenī. Mēs ļoti priecājamies, uh, ka pastāv atšķirības starp kļūdām un mm, krāpšanu. Ļoti bieži līdzekļu saņēmēji izvēlas uh, saņemt uh, drīzāk kredītu uh, savā dalībvalstī, nevis vērsties pēc Eiropas, nevis pieprasīt Eiropas līdzekļus, tāpēc ir nepieciešama skaidra noteikuma. Es ļoti priecājos, ka mana valsts ziņojumā ir pieminēta kā viena no tām, kas ir labi ziņojusi par kļūdām, un es ļoti priecājos arī redzēt, ka komisija šajā jomā aktīvi strādā Balčūtas, Balčītis viena minūte. Paldies! Es Eh, gatavoju ziņojumu 2013. gadam, un es redzu, ka krāpšanas gadījumi ir nevis samazinājušies, bet pat pieņēmušies, un eh, vairāk nekā 3 miljardus eiro mēs 14. Eh, gadā tādā veidā esam zaudējuši. Tomēr, lai kā arī būtu, dalību valstīm nedaudz no, līdzekļu ir izdevies atgūt, un problēma ir tāda, ka dalību valsts saņem lielus līdzekļus no Eiropas Savienībām, bet viņam nav pienākumu panākumus, uzrādīt eh, lab, rezultātus, kas apliecinātu par fondu, fondu labu izmantošanu. Tāpēc arī komisija ir jāpieņem laba sistēma, lai nodrošinātu eh, labu informāciju un lai mēs tādā veidā varētu redzēt, kādā veidā izmanto dalībvalstis šos te fondus, jo mm, mēs nevaram mm, pieciest to situāciju, kāda ir tagad. Avec Monsieur Poche, Mēs sāksim uh, brīvā mikrofona procedūra Pospišila kungu. Pospišila kungs. Pěkně, paní předsedkyně, já jsem se zájmem poslouchal. Paldies. Priekšsēdētāji, es ļoti uzmanīgi uzklausīju kolēģis un komisāras kundzi. Ļoti svarīgi ir šīs tehniskās nelikumības. Uh, nošķirt no nejauši pieļautām nelikumībām. Un tad arī šī prokuratūra, prokuratūras regula. Es desmit gadus ilgi esmu pētījis justīcijas sistēmu Čehijā un šo regulu šajā kontekstā, un es ļoti šaubos, ka Eiropas prokuratūra atrisinās visas mūsu šaubas. Čehijā cilvēki arī ir pret to. Uh, daudzi cilvēki. Turklāt, runājot par nelikumībām, pat ja mums būs Eiropas līmeņa prokurors, viņš varētu uzsākt šo procesu, bet nacionālas tiesas būs atbildīgas. Tām būs kompetence. Tāpēc sadarbības starp dalību valstīm ir tas svarīgākais. Paldies, Grapīnī kundze. Paldies, komisārs kundze. Priekšsēdētāji kolēģi. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā, cik uh, daudz krāpšanas notiek dažādos līmeņos. Uh, krāpšana ģenerē korupciju, korupcija negatīvi ietekmē dalībvalstis, par to jāmaksā vienkāršiem cilvēkiem, simtiem miljoniem gadā. Korupcija. Ar korupcijas palīdzību var finansēt arī teroristu tīklus. Korupcija grauj pilsoņu um, uzticēšanos demokrātijai. Preventīvie pasākumi ļoti svarīgi. Un pilsoņiem rodas liels problēmas, ja maksājumi tiek kavēti vai finansējums tiek īsināts um, tādas uh, kļūdas dēļ vai neprecizitātes dēļ. Mums jāvienkāršo procedūras, jo daudz kļūdu notiek šādā veidā, uh, tērējot uh, Uh, līdzekļus un iesniedzot ziņojumus par šiem tēriņiem. Es neuzskatu, ka papildu struktūras būtu vajadzīgas. Mums vairāk jāiegulda prevencijā. Paldies, Marijas kungs, nākamais. Es uh, pozitīvi vērtēju šo ziņojumu. Olaf uh, varētu labāk sargāt mūsu finansiālās intereses. Olaf atbildīgs par pret korupcijas pasākumiem. 2014. gada nelikumības mums izmaksā 3,24 miljārdus eiro. Un eh, tagad eh, tas ir palielinājums par 36% salīdzinot ar 2013. gada nelikumībām. Un uh, Olaf tika izveidots, lai apkarotu korupciju. Olaf neko nedara, lai palīdzētu un piedalītos krāpšanas apkarošanā, nodokļu uh, iekasēšanā. Lielas kompānijas nemaksā nodokļus, uh, visu novirza uz uh, nodokļu oāzēm. Olaf vajadzētu kļūt aktīvākam šajā apkarošanā. Īpaši attiecībā uz starptautisko koncernu nodokļu nemaksāšanu un jāpiedalās mūsu kopīgajā ciņā. Paldies, Saltis kungs! Paldies Jāvara kungam, Šoltes kungs. Eh, Tā, turpinam. Eh, paldies Jāvara kungam par ziņojumu. Divas problēmas no manas puses. Vispirms tabakas kontrabanda. Šī ir globālā problēma. Un ES valstis zaudē ļoti daudz eh, naudas. Līdz 37 miljārdiem eiro saskaņā ar dažām aplēsēm Mums jādomā par nodokļu maksātāju. Un tad uh, sabiedriskie līdzekļi un uh, tēriņi. Šajā procedūrā ir daudz uh, neatbilstību. Nu, var izreikināt, kā, cik negatīvi tas viss ietekmē budžetu. Mums jāiestājas pret to. Sapnis par Eiropas prokuratūru ir vēl tālu no īstenošanas, un uh, ekspertiem dalībvalstīs jādara vairāk. Paldies, uh, un uh, tagad uh, Maritič kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāras kundze, jūs teicāt, ka caurskatāmība ir um, nodokļu maksātāja labākais draugs, un es jums piekrītu. Tā arī tas ir arī korupcijas apkarošanas labākais draugs. 21. gadsimtā tas ir īpaši būtiski. Visām dalību valstīm jānodrošina, ka vienreiz uzklikšķinot tiešsaistē mums būtu, mūsu rokās būtu informācija, kur maksājums ir aizgājis un kurš no tā guvis labumu. Tas ir ļoti būtiski. Tas nodrošina kontroli un prevenciju. Tas novērš arī konflikta intereses interešu konfliktus, atvainojiet. Ļoti svarīga ir arī izglītošana. Mums vajadzētu izveidot datu bāzi par kohēzijas fonda beneficāriem. Mums jāsaprot, kur šis nelikumības ir un tās jānovērš. Vers vous, Madame Georgieva. Tagad eh, jums atkal vārds Georgievs skundze. Thank you. Uh, the... Uh, paldies, uh, paldies par jūsu komentāriem un ieteikumiem. Es mēģināšu atbildēt uz visiem visām izvirzītajām atziņām un jautājumiem komisijai. E, vispirms atļaujiet sāktiet, e, sākt ar prevencijas jomu, kas Kerska kungs e, runāja par to, ka mēs, mums ir brīdināšanas sistēmas, agrīnās brīdināšanas sistēmas, kas atļauj integrēties dažādās datu bāzēs. Un tā mēs varam redzēt, no kurienes nāk nauda, kurš ir labuma guvējs, un mēs varam izsekot naudas ceļam tādā veidā. Mēs zinām, ka ir dažādas eh, sistēmas, multiplās sistēmas, kas var nodrošināt eh, komunikāciju, un eh, mēs varam toties risinājumam. Bez tam mēs gribam radīt arī jaunu ceļu, ko gribam eh, skatīties ne tikai E, naudas ceļu, bet arī kā, kas tiek iegūts no šīs te naudas, kāda ir ietekme. E, tas nebūs izdarāms momentāni, bet e, tomēr tam būs savi rezultāti, un jau nākamajā ceturksnī mēs redzēsim, veicot operacionālo analīzi, vai jaunās sistēmas ir labāk integrējušās. Otrakārt bija pieminēts arī pieminēta nepieciešamība nošķirt Um, kļūdas un pārkāpumus, krāpnieciskos pārkāpumus. Protams, ka krāpniecība ir bīstama, uh, bet to ir ļoti grūti izķert. Ļoti, ļoti bieži krāpnieciskās aktivitātes uh, uh, tiek tik viltīgi e, norganizētas, ka ļoti grūti e, atklātās. E, kas būtu mums jādara, ja mēs vienkārši vienkāršojam visas sistēmas un saistībā arī dzen ar plašāku informāciju, tad varbūt arī tādā veidā mēs varēsim samazināt gan krāpšanu, gan kļūdas. Bez tām eh, mums, protams, ir jāgūst eh, atziņas eh, no notikušajiem notikumiem, piemēram, no krāpniecisko gadījumu konstatācijas, tādā ziņā, ka mums ir jādomā, kad rīkoties citādāk nākamreiz, lai šāda rezultāta nebūtu. Un te mums ir arī svarīgs aspekts institūciju veiktspēja. Piemēram, kad mēs runājam par Olafu, un, um, mēs, mēs redzam, kāda, kāda ir informācijas pārsūtīšanas sistēma, jo, ja informācija vienkārši tiek aizsūtīta uz attiecīgajām dalību valstīm, tad nevienmēr sako reakcija sakarā ar sarežģīto situāciju. Un kā jau tika runāts, ka no līdzekļiem tiek atzī, atgūti tikai 24%, un tas ir uh, ner, kļūdu gadījumā, tikai pat ne krāpšanas gadījumā. E, tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs jauns instruments, lai pievērstos tieši vēl vairāk krāpnieciskajiem gadījumiem. Mēs jau zinām, kādi priekšlikumi ir bijuši. Mēs esam noraizējušies par aktuālo situāciju, un tāpēc arī mēs vēl vairāk koncentrēsim savus centienus uz e, krāp, eh, krāpnieciskajiem eh, gadījumiem. Un te, protams, ka ir arī Eiropas prokuratūras regula, eh, kā, šajā, kā svarīgs spēlētājs šajā te kontekstā. Uh, un, uh, protams, ka mēs runājam arī par prokuratūras darbu, un es varu pievienoties tiem, kuri sagaida pievienoto vērtību uh, no institūciju sistēmas. Mums ir vajadzīgas institūcijas, lai palīdzētu darbam noritēt vēl efektīvāk. Vēl tika pieminēts ļoti svarīgs eh, punkts par to, ka eh, ir svarīgi aizsargāt troksmes cēlājus, eh, jo šī te informēšana ir ļoti svarīga, un tāpēc mums ir jāpārdomā kopā ar komisiju, ko mēs varam darīt kopā ar lab, dalībvalstīm, lai uzlabotu likumdošanu, kas aizsargā trauksmes cēlētājus. Tā ir arī mūsu atbilditāte, un mēs gribam patiešām uh, darīt vairāk tieši arī savas atbildības robežās. Uh, Protams, ka mums ir jāievēro arī suverenitāte un subsidiaritāte, eh, jo, ja mēs pārkāpsim šos aspektus, tad eh, tas nekādā gadījumā nebūs pozitīvi. Jebkurā gadījumā mēs ceram, ka nākamajā gadā Pirinska kungs eh, ziņos par to, ka par to, kāpēc ir vairāk krāpšanas gadījumi, vai tie ir tāpēc, ka mēs vienkārši vairāk pieķeram krāpšanas gadījumus, vai, vai tomēr ir cita situācija. Tāpēc mēs arī izmantosim jaunos analīzes rezultātus. Paldies! Paldies, Paldies Trigāts Jāvāra kungam! Merci, Madame President, and thank you for. Paldies! Um, priekšsēdētājs kundze, un paldies jums, komisāras kundze, par ieguldījumu un um, komentāriem, atbildēm uz jautājumiem un vispār piedalīšanos šī vakara diskusijā. Es arī vēlos īsi rēģēt uz izskanējušo. Es uzskatu, ka te ir četri pamatelementi šajā mm, pret korupcijas cīņā Eiropas Savienībā. Pirmais ir saistīts ar um, prevenciju. Tā ir absolūta caurskatāmība. Nav krāpšanas, nav korupcijas, ja ir absolūta caurskatāmība. Nu, piemēram, šis obligātais lobēšanas iestāžu reģistrs Eiropas Savienības līmenī, arī dalība valstīs. Labākā informācijas apmaiņa dalība valstīs. Uh, Tad, tad mēs nonākam pie otrā elementa - pastiprināta sadarbība dalībvalstīs, karuseļu tipā PVN krāpšana. To nav iespējams apkarot, ja nav šīs sadarbības starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas nenotiek šobrīd. Trešais elements ir stipras iestādes. Runājot par Olafu. Protams, Olafu var, varam kritizēt, bet Olaf nevar efektīvi rīkoties bez uh, kompetencēm, kas uh, Olaf nepieciešams. Tāpēc mums Olaf ir jāstieprina. Jāpaskatās, vai Olaf rekomendācijas tiek īstenotas dalību valstīs. Un mums ir nepieciešams papildu iestādes, kā piemēram Eiropas prokuratūra. Pēdējais elements ir sankcijas. Un šeit ir nopietni deficīti ES līmenī. Kādas sankcijas te var paredzēt, kā tās var īstenot, kā var piespiest dalību valstis respektēt noteikumus? Tas ir ļoti būtiski, citādi nenotiek efektīva korupcijas un krāpšanas apkarošana. Paldies! Līdz ar to diskusija tiek slēgta, balsojums notiks rīt. Euh, les questions orales à la Commission et nous passons à. Tagad euh, mums ir jautājums, kuriem jāatbild mutiski.